Thank you, welcome to the... Lielas paldies visiem klātesošajiem par ierašanos. Šo sanāksmu organizēju kopā ārlietu komiteja attīstības komiteja. Gribēju jūs informēt, pirms sākam darba kārtību, ka mums ir pieejama tulkojuma visās valodās, izņemot dāņu un maltiešu valodas. Gribētu jūs iepazīstināt jūs ar doktori Ašrauz Megīro, Viņa ir ANO ģenerālsekretāra vietniece. Viņa ir viesosies mūsu parlamentā jau trīs reizes. Šī ir trešā reize, atvainojiet. Un viņa šobrīd ir klāt šeit ar mums, tāpēc, ka grasamies publicēt Eiropas Savienības un ANO partneru attiecību gada ziņojumu. Tas ir lūk šeit, jums visiem priekšā izdalīts. Un tas ir lielisks pierādījums sadarbībai starp abām šīm iestādēm. Megīra Konze ieguvusi maģistra un doktora grādu jurisprudencē, aktīvi darbojās akadēmiskajā lokā. Un pēc tam uzņēmās daudzus atbildīgus darbus savā valstī, vispirms kā ministre sad attīstības jomā, pēc tam eh, citās jomās, un pēc tam uzņēmās šo lomu, tātad ģenerālsekretāra vietnieces samatu. Šis amats tika izdevum, izveidots 97. gadā, un viņa ir trešā pēc kārtas, kas ieņem šo amatu. Gribēju jums pastāstīt, ka ārlietu un attīstības komitejas delegācija dosies uz Ņujorku novembra vidū. Un domāju, ka jūs droši vien visi labi zināt, ka tā būs lieliski iespēja turpināt dialogu, ko uzsāksim šodien šai telpā. Gribēju teikt, ka tā mums ir lieliska iespēja turpināt virzīt ANO, jauta, ar ANO saistītos jautājumus šeit parlamentā un stiprināt komiteju sadarbību tādos uh, svarīgos jautājumos, kas ir globāli pēc savu raksturu. Kā jau teicu, šos sanāksmu organizējumu sadarbībā starp dažādām komitejām. Šeit gan sieviešu tiesību komiteja pārstāvi ir klāt, gan, gan dažādu citu komiteju pārstāvi. Es domāju, ka jūs saprotat, ka šī lieliska iespēja vēlreiz pastiprināt to, cik nozīmīgi ir šī sadarbība. Šī ir jau ceturtā reize, kad publicējam partnerattiecību ziņojumu. Un kā jau minēju, Tas vēlreiz apliecina, ka attiecības starp abām šīm institūcijām pastiprinās. Nu un tagad vairs tālāk nekavējoties došu vārdu doktorē Megīro. Un lūk, lai varat nākt klajā ar savu prezentāciju, pēc tam mans kol mana kolēģa Līkundze pārņems sanāksmes vadību, tiks jums uzdot droši vien jautājumu un gaidīsim no jums arī atbildes. Sanāksmei paredzēts noslēgties pulkstens septiņos. Un tāpēc visiem lūkšu izteikties ļoti lakoniski un ievērot noteikto laiklimi. Tātad paldies, lūdzu, Migiro kundze, jums vārds. Liels paldies! Žalī kundze, attīstības komitejas priekšsādātāji, Pašakungs, ārlietu komitejas priekšsādātāja vietnieks, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Kā jau pašūkungs teica, šīs ir mans trešais apmeklējums Eiropas parlamentā, kopš esmu ieņēmusi šo amatu, ģenerālsekretāra vietnieces amatu 97. gadā. Augsti vērtēju šo iespēju uzrunāt abas komitejas, kuru mandāti sadalās trijos svarīgos pīlāros, kas ir arī jāno darbība - attīstība, miers un drošība un cilvēktiesības. Turklāt gribēju izmantot šo iespēju, lai pateiktos priekšsādātājiem par manis uzaicināšanu un gribēju paust atzinību šo komiteju dalībniekiem, kā arī citu klātas dal, citiem deputātiem, kas ir šeit no citām komitējām, par to, ka viņi izprot, cik ārkārtīgi svarīgi šie jautājumi - vidas aizsardzība, sieviešu tiesības, dzimuma līdztiesība, budžeta kontrola, cik svarīgi šie jautājumi ir arī, arī mums. Eiro, ANO vienmēr meklējusi starptautiskus risinājumus starptautiskām problēmām un meklējusi globālas struktūras, kurās teikšana būtu visām valstīm, lai varētu meklēt atbilstīgo risinājumu. Eiropas Savienība atkārtot paziņojas, ka ir apņēmusies veidot efektīvu daudzpusējību ar spēcīgu ANO, kas ir šīs struktūras pašos pamatos, tā, lai tas būtu gan finansiāli, gan politiski dzīvotspējīga struktūra. Jūsu vēlētāji izjūt globālo pasauli, un jāsaka, šī krīze arvien vairāk ietekmē tieši attīstības valsts, valsts, kas ir pārējais posmā, un, protams, arī Eiropas tuvos kaimiņus. Tas ir saistīts ar eksportiem, ar paz, par krītošajām preču cenām, klimata pārmaiņas un arvien zemāk ieņēmumu arī no turisma. Āfrikas tautsēmniecībā šī krīze ir maksājusi 251 miljardu dolāru Daudzām valstīm ekonomiskā krīze pasliktina ieņēmumu līmeni, un tas līdz ar to sāsina klimata pārmaiņu ietekmi, arī pārtikas krīze. Tūkstošgads mērķu sasniegšana tiek apdraudēta. 2009. gadā ziņojums par tūkstošgads mērķiem tiek teikts, ka starp 905 līdz 90 miljoniem cilvēku vairāk dzīvos ārkārtīgā nabadzībā jau līdz gada beigām, tātad šis skaitlis pieaugs arvien mazāk būs piekļuva pārtikai, izglītībai, veselības ap aprūpei, un tas pilnīgi noteikti situācija tikai pasliktinās. Godātie deputāti, pagājuši mēnesi uzsāc, uzsāko darba grupu, kas strādā pie tā, tā, tūkstošgads mērķiem, un gribēju lūgt jūs izpētīt viņu darbu, viņa runā par, eh, viņa savā darbā apskatīs iespēju samazināt uh, ārējos parādus, bet šis nav laiks, kad mēs drīkstam samazināt atbalstu, ko sniedzam attīstības valstīm. Krīze ļoti labi liecina, ka globālās sabiedriskās preces nav luksus prece, bet gan nepieciešamība. Bez klimata stabilitātes, bez starptautiskas kārtības, progresa un cilvēktiesība aizsardzība būs ļoti lēna lielākajā daļā attīstības valstīs. Tieši tagad ir vēl vairāk jāstiprina daudzpusējība. Mm kur šis sloks, šis nabadzības sloks tiek sadalīts starp visiem pleciem. ANO strādā pie tā, lai pildītu, uh, lai īstenotu reformas un tādējādi gūtu progresu. Esam pārveidojuši iekšējo administrācijas sistēmu, esam palielinājuši pārskatāmību un atbild, atbildības struktūru. Ir izveidots jaun, jaunas sistēmas e, uzņēmumu resursu uh, nodrošināšanai, un tas noteikti nāks par labu sabiedrībai. Turklāt augstu vērtējam arī vienlīdzību šādos uzņēmumus. Ģenerālajā asamblējā tika pieņemts lēmums izveidot vienotu struktūru, ANO struktūru, kas nodrošinātu labāku platformu sieviešu tiesību ievērošanai. Dāmas un kungi, gribēju jums pāris vārdos pastāstīt arī par, tu, par iniciatīvu, ko uzsākām 2007. gadā, lai palielinātu saskaņotību un maksimizētu mūsu darba rezultātus. Vienot, vienota rīcība ļauj apvienoties gan valdībām, gan donoru valstīm. Tādā veidā enerģijas ir daudz vairāk, arī progress ir spēcīgāks. Esam veicinājuši astoņas izmēģinājumu grupu darbu, dodot viņiem plašu eksperimentēšanas un manevrēšanas iespēju. Šādā veidā apvienojot spēkus, esam novērojuši, ka pārmaiņas pātrinās un palielinās potenciāls, veidojot ap vienotu apvienoto nāciju sistēmu pārskata ziņojumu, ko gatavo valdības un ANO, ši, un ANO darba grupa šajās valstīs liecina par panākumiem. Vissvarīgākais ir tas, ka šīs pilotu valstis ir redzējuši, cik svarīgi pašiem savā valstī uzņemties atbildību un vadību šajās pilotību izmēģinājumu valstīs un arī citās valstīs, kas iekļauts programmās, arvien vairāk redzam, ka tiek saskaņotāka īstenota plānošana. An ANO dalība valstis efektīvi reaģē uz valdību lūgumiem, rīkojas, runā vienā balsī par ļoti svarīgiem politikas jautājumiem. Vairākas no šīm izmēģinājumu valstīm ir parādījušas arī to, kā kopēja budžeta struktūra var stiprināt gan pārskatāmību, gan arī resursu paredzamību. Viena fonda mehānisms ir palīdzējis mobilizēt un harmonizēt mobilizētos resursus. Un tas ļāvis mums samazināt arī transakciju izmaksas ANO finansējuma ietvaros. Ir veido, izveidot koordinātu sistēmu, kas ir pašā pamatā un tā stiprina valstis, kurā, kuras tādu izveidojušas. Pilotu valstis šobrīd ir uzsākušas darba izvērtējumu. Ģenerāla asamblēja ir turklāt pieprasījusi, lai ģenerālsekretārs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu neatkarīgu izvērtējumu šai iniciatīvai, ko saucam par vienotu spēku. Tagad gaidīsim rezultātus, redzēs, ko teiks šī izvērtēšanas grupa Un tad varēsim izvērtēt rezultātu. Šodienas izaicinājumu sadarbība ar Eiropas Savienību padara vēl svarīgāku. Mūsu sadarbība jau ir spēcīga, ļoti dažāda un plaša. Tā sākas no dažāda veida mieru strēšanas, misiju koordināšanas, līdz pat konsultācijām, piemēram, konfliktu novēršanas jautājumos. Mēs runājam par pārvaldības pieredzes apmaiņu, darbinieku apmaiņu, apmācību, Eiropas komisijas finansējumu dažādām intervencijām, kas saistīts ar attīstību un attīstības politikas konsultācijas. Ziņojums, ko šobrīd lieku jums priekšā par pilnīgi noteikti apskata vienu svarīgu momentu, punktu šajā sadarbībā. Un tur runāts par to, ka jāatbalsta valsts, kas šobrīd izkļūst no konfliktiem vienalga vai no kāda veida militāriem konfliktiem vai dabas katastrofām. Ir ārkārtīgi svarīgi apvienot resursus. Ziņojumā pilnīgi noteikti norādīt atsevišķu rezultātu, ko mums ir izdevies sasniegt, un paskaidrots arī, kāpēc tos bijis iespējams sasniegt. Gribētu uzskaitīt dažus no šiem rezultātiem. Eiropas komisija sponsorēja ANO intervences, lai stiprinātu kopienas fizisko drošību, no, atminējot uh, laikus, tātad šīs kainieku vīnas. Uh, atbrīvojot un samazināt atcīm riskam pakļautās grupas. Mēs palīdzējām biešiem karavīriem un tiem, kas bija iesaistījušies e, cīņā, atgriezties normālajā dzīvē un samierināties ar pagātni un sabiedrību, kurā tie dzīvo. Komisija atbalstīja arī ANO drošības tīklus, nodrošinātāju pārtiks piegādēju, papil, veselības aprūpas piegādēju tajos eh, reģionos, kur šie parastie drošības tīkli nedarbojās un valsts sistēma nepastāv. Mēs strādājam pie tā, lai veidot jaunas darba vietas. Mēs pievērsāmies agrās brīdināšanas sistēmām, kas būtiski palielina valdību iespēju un sabiedrības iespēju aptrupi, apturēt, piemēram, slimību izplatīšanos. Mēs veicinājām vides aizsardzību, dabas resursu pārvaldību valstīs, kas izkļūst no krīzes šobrīd. Uh, Un tas jāsaka, tā tiešām ir prioritāte, dāmas un kungi. Mēs arī veidojam institucionālos tīklus, ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīgi ir darboties leģitīmi katrai valdībai savu pilsoņu acīs. Mūsu uzsvars bija uz tiesiskumu atjaunošanu, palīdzot drošības spēkiem no jauna sevi strukturēt un pielāgoties jaunai demokrātiskai videi. Lūk, tas ir lielisks piemērs tam, kā ANO būdam objektīvi, ļauj komisijai darboties politiski delikātos jautājumos. Tas kopīgiem spēkiem atbalstījām nacionālās vēlēšanas Afganistānā un e, Lielo ezeru reģionā Rietumā Afrikā. Atbildē, skat, re, atbalstījām arī Irākas vēlēšanu procesu. Uh, piecu gadu garumā. Ziņojumā joprojām netiek minimizētas tās eh, problēmas, kas saistīts ar reģioniem, kas izkļūst no krīzes. Starptautiskais atbalsts nevienmēr ir tas izšķirīgākais, lai stabilitāte varētu turpināties konkrētā reģionā, un tomēr partnerības rezultātā esam glābuši dzīvības esam atjaunojuši cilvēku cerības uz labāku nākotni, pat tajos gadījumos, kad kopējā drošības situācija nav īpaši uzlabojusies. Ziņojumā ilustrētas arī mūsu kopējās saistības. Ne tikai aizstāt to, kas ir bijis iepriekš, bet padarīt dzīvi labāku, risināt problēmas, kas pastāvējušas jau iepriekš, novērst nevienlīdzību. Pakistānā, piemēram, strādājam pie tā, lai, lai sievietes, lai meitenes vairāk varētu iet skolā, lai tas varētu piedarbīties sabiedrības dzīvē. Un mēs esam parādījuši, ka krīze ir tas laiks, kad iespējams īstenot uzlabojumus un risināt problēmas. Mūsu Partnerība balstās uz to, ka startotiskās sabiedrības loma ir atbalstīt nacionālos dalībniekus, ļaut viņiem pašiem iegūt atbildību, pēc iespējas ātrāk uzņemties šo atbildību. Esam veidojuši tās augtās infrastruktūras mieram, institūcijas, procesus un prasmes valdību ietvaros un pilsoniskās sabiedrības ietvaros. Uh, Un visbeidzot, ziņojumā vēl vienreiz atkārtot tie secinājumi, pie kā nonāca neatkarīgais novērtējums 2008. gadā, ko īstenoja komisijas uzdevumā. Novērtējumā tika teikts, ka strādājot kopā ar ANO, komisijai ir izdevies nodrošināt palīdzību tajos gadījumos, ka tas būtu bijis neiespējams vai ļoti sarežģīti eh, krīzes valstīs. Turklāt pierādījumi liecina, ka komisijai ir bijušas guvis zināms eh, priekšrocības no sadarbības ANO struktūra ietvaros. Kopīgiem spēkiem mums ir izdevies fokusēt resursus eh, arī uz tādām krīzes valstīm, kas sen vairs nav ziņoja avīžu pirmajās lapās. Tātad neaizmirst šīs valstis, kas nav izkļuvušas no krīzes pilnībā. ANO pateicis eh, komisijai par atbilsti, ko tā ir do, devusi. Uh, gan humanitārajos centienos vairāk nekā darbā, vairāk nekā simts valstīs. Mēs uzskatām, ka šie kopīgiem spēkiem īstenotie darbi ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsargātu cilvēktiesības, lai aizsargātu riskam pakļautās grupas, lai stiprinātu valdības, lai investētu veselības aprūpē, ūdens piegādē, higiēnā. Un tāpēc jums, kā deputātiem, gribētu lūgt apmeklēt šīs valsts, ja nesat to darījuši, un redzēt, ka šim darbam tiešām ir panākumi. Esat laipni aicināt apmeklēt ANO misijas, ANO birojas visur pasaulē. Un skatīties, kā strādā šī ANO biroja. Es domāju, ka jūs biesiet apmierināti ar to, ko jūs redzēsiet. Bet tepat laikā esam pārliecināts, ka jums būs savukārt jaunas idejas, ko dot mums par to, kā šo sadarbību vēl tālāk uzlabot. Paldies par uzmanību! Merci, doktor Migiro. Paldies, eh, Migiro kundze, par uzstāšanos, un tagad es došu vārdu eh, Kretē kundzei eh, Eiropas parlamenta deputātei. Uh, thank you very much for. Paldies, ka esat ieradusies Briselē un par šo stāšanos. Man jautājumi būs par NDGS, un es gribētu pajautāt, vai kā jūs sacījāt? Pēdējā periodā ir bijuši, bijis ievērams progress, taču runājot par šo pašreizējo finanšu krīzes periodu, vai ir jau stratēģija pēdējām e, prioritātēm un kādi tad ir rīki ar uh, Eh, kurām apvienotās nācijas var piespiest valstis īstenot savas saistības attīstības pasaulē. Un vai 0,7% no mūsu IKP, no IKP, eh, kā valstis spēja ieguldīt šo summu. Un tāpat arī jūs pieminējāt uh, sieviešu nonākšanu pie varas, jūs sacījāt sieviešu, pieminējāt sieviešu un bērnu lietu ministrus un uh, It īpaši, es domāju, tas ir nozīmīgi miera veidošanas jomā, un es gribētu uzdot jautājumu, vai ir reāli, ka būtu kādi apvienoto nāciju sūtņa aģentūra vadītāji, kas ir sieviešu dzimumu nākotnē. Paldies, Prodīkungs. Nākošais jautājums. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, es. Uh, Gribētu pateikties Migero kundzei par šo prezentāciju. Mēs, mēs dzīvosam ļoti nozīmīgā periodā. Mēs konstatējam, ka mums ir nepieciešama pasaules pārvaldība. Mums ir nepieciešama apvienoto nāciju reforma. Reforma, kas būtu paredzētā, lai varētu darboties šajā virzienā. Es it īpaši domāju par eh, šo steidzamo nepieciešamību panākt eh, vienošanos, eh, kas ierobežotu Kopenhāgenā CO2 izmešu apjomu. Un ja E, šāda vienošanās būtu panāktā, būtu globāla vienošanās, un tas nozīmē, ka visbeidzot tiktu atzīts tas, ka ikviena valsts ir atkarīga no citas. Tas nozīmē, ka mēs atzīstam, ka mēs pieņemam to, ka ir šie jautājumi jāpārvalda visiem kopīgi un e, tādā veidā tie būtu pirmie soļi uz pasaules valdību Lūk, tāpēc šajā kontekstā kontakti ar Eiropas Savienību ir ļoti svarīgi, jo Eiropas Savienība e, vairākās ziņās jau ir ieguvusi e, pieredzi šajā, šādā pārnacionālā pārvaldībā. Iespējams, um, Tas ir piemērs, kam sakot šo apvienoto nāciju reformas, reformu kontekstā, lai apvienotajām nācijām būtu vēl lielāks svars e, starptautiskā mērogā. Vajadzētu panākt e, reformu, lai mēs Eh, būtu ar apvienotām nācijām, kurām ir vairākas demokrātiskās kontrolas un vairāk eh, demokrātiskās dalības, nevis vienkārši valstu apvienotās nācijas. Lūk, tieši tāpēc es esmu gandrīz par šo sadarbību. Bet es uzstāju, ka mums ir jāmēģina izmantot šī sadarbība, lai varētu attīstīt šo starptautisko institūciju lai mūsu uh, sadarbība un savstarpējā uzticība tikai uzlabotos. Paldies, Kasels kungs. Eh. Paldies. Paldies arī par jūsu prezentāciju, Megiro kundzu. Es zinu, ka sadarbība starp Eiropas Savienību Un ANO ir ļoti veiksmīga, es pats esmu par to pārliecinājies personiski, esmu bijis Angolā, Amerikā. Man ir šāds jautājums, kā jūs saskatāt sadarbību ar Eiropas Savienības atsevišķām valstīm, jo šīm valstīm ir atsevišķa attīstības politika, un man šķiet, ka šo valstu attīstības politika nav pietiekama. Uh, vairāk koordinēta ar Eiropas Savienības kopējo attīstības politiku. Nu, tad man ir jautājums, kā jūs vērtējat darbus, ko veic citas valstis, ne Eiropas Savienības valstis, jaunatīstības valstīs, piemēram, esmu redzējis, ka Austrum Timorā darbojas vairāki darbojas vairākas valsts, kas grib palīdzēt, bet tā, tā kā nebija koordinācijas, tad, diemžēl, šī palīdzība nebija veiksmīga. Kā ANO uzskata, mēs ar Eiropas, Eiropas Savienībā un citās valstīs varētu šo darbu nākotnē padarīt veiksmīgāku. Sāla Frankas kungs, nākošais jautājums ir jūsu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es arī gribētu uh, sveikt apvienoto nāciju ģenerālsekretāra pārstāvis klātbūtu kopā ar mums, un arī gribu norādīt, ka kontakts starp apvienoto nāciju ģenerāla sekretariātu un Eiropas parlamentu attīstās pozitīvi, un tieši tāpēc jūsu, eh, jūsu vizīte ir apsveicama. Un jūsu ziņojumā ir ļoti labi detalizēta, kāda ir bijusi sadarbība starp uh, apvienoto nāciju dalību valstīm, kā arī ļoti skaidri mēs redzam, uh, kāds ir budžeta devums no mūsu dalību valstīm, kas ir nozīmīgs, un arī kā, um, kā situācija ietekmē devums no Eiropas Savienības budžeta. Uh, arī atsevišķos e, gadījumos man e, strādājot no vēlēšana novērošanas misijās un cit, e, citās misijās, man ir bijusi iespēja novērot un augstu novērtēt apvienoto nāciju darbu. Taču runājot par konkrētiem projektiem un sadarbību, es gribētu izmantot gadījumu, ka jūs esat šeit e, kopā ar mums Turklāt eh, arī ņemot vērā jūsu augsto amatu, jūs varētu mums pastāstīt par to, kādā situācijā šobrīd ir apvienoto nāciju sistēmas reforma. Mēs zinām, ka eh, eh, pamatā ir San Francisco harta, taču politiski apstākļi ir mainījušies, un man šķiet, ka ir vairāk nekā 190 jau dalībvalsts apvienotajās nācijās, un ar krītot koloniālajiem režīmiem, krietni vien ir pārveidojies organizācijas raksturs, vēl, vēl vairāk ņemot vērā globalizācijas apstākļus, savstarpējo atkarību. Es gribētu, lai jūs pastāstat, kā norit e, šis e, fundamentālo reformu projekts e, drošības padomē apvienotajās nācijās, manuprāt, uh, jau paši apstākļi, kā izveidojās organizācija un, un arī kā izveidojās veto tiesības, ir jāpielāgo jauniem apstākļiem. Un tālāk, kā ģenerālā asambleja, kā šobrīd norit jau uzsāktie darbi, ņemot vērā visas pārveidas un kādi ir pašreizējie apstākļi, lai varētu efektīvi rīkoties multilaterālismu apstākļiem. Un, uh, mazliet eh, atkāpjoties no, no eh, ļoti punktuālas sadarbības eh, apstākļiem, es gribētu, lai jūs mazliet sīkāk, sīkāk paraksturotu šo apvienoto nāciju sistēmas reformu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Bigiro, doktor Migiro, jūs tagad varbūt varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, pirms mēs pāriem pie nākošās jautājuma kārtas. Uh, thank you very much. Paldies! Vēlos arī pateikties visiem deputātiem, kas ir izteikuši ārkārtīgi jaukus vārdus. Uh, pirmais jautājums. Diemžēl es nevisu uztveru, es tā mēģināju, es mēģināju panākt to, lai austiņā skanētu īstais kanāls. Un tagad mani kolēģi man atkārtoja šo pirmo jautājumu, un, ja es pareizi atceros, jautājums bija, uh, kādi ir instrumenti, kas ir dalībvalstīm, lai panāktu no valstīm 0,7 IKP procentu piešķiršanu tūkstošgadu mērķa izveidē. Es zinu, ka ANO ģenerālsekretariātam bija iespēja izmantot G20 un citas platformas, lai aicinātu valstis panākt tūkstošgadus mērķus jo šobrīd tas ir visveiksmīgākais plāns attīstībai, kas mums šobrīd ir. Ir valstis, kas panāca 0,7, ir dažas valstis, kas pat pārsniedz šo skaitli. Mūsu mērķis bija turpināt sadarbību ar dalību valstīm un aicināt visu laiku valstis piešķirt 0,7%. Un tad mēs esam runājuši ar vairākām valstīm un aicinājuši atkal un atkal, un arī šeit bija ļoti pozitīvi aspekti. Mēs turpināsim to darīt, un šobrīd ir svarīgi atcerēties, ka pasaulē ir ekonomiskā un finanšu krīze, bet mēs saprotam, ka ja mēs atbalstīsim ANO darba pīlārus, tad risinājums būs noteikti. Runājot par dzimumu līdztiesību, jūs varat sekot situācijas attīstībai. Ģenerāls sekretārs šobrīd dara visu, lai arī sievietes iegūtu labus posteņus. Un kopš viņš ir savā amatā, ir sieviešu līdzdarbība ir palielinājusies par 40%. Šobrīd ir papildu 9 sievietes, kas strādā augstos posteņos. Un, piemēram, šoreiz mums ir sievieti, kas strādā juridisko lietu komitejā. Arī UNDP attīstības programmā ir sieviete vadītāja. Un arī Magrēta Lojas kundze, kas ir kļuvusi pār Liberijā augsto pārstāvi. Tik tiešām mēs varam redzēt, ka ģenerālsekretārs ir apņēmies palielināt sieviešu līdzdalību. Arī uh, ģenerāla sekretāra pārstāvja vietniece tagad ir sieviete, un mēs mēģinām aicināt arī dalību valstis. Un viens no aspektiem, ko mēs darīsim, ir izveidot atsevišķu dzimumu līdztiesību struktūru. Šādā veidā varēsim risināt visus jautājumus, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesību aizstāvību. Nākamais jautājums bija par globālu pārvaldību Un nu, es varu piekrist arī deputātam, kas teica, ka ir nepieciešama globāla pārvaldība, kas varēs risināt mūsdienu problēmas. Esam mēģinājuši izdarīt to ar ANO reformu, un arī ar ANO reformu nodarbojas ģenerāls sekretārs. Un šeit es vēlos pieminēt arī tā deputāta teikto, kas runāja par drošības padomas reformu. Šajā gadījumā dalību valstīm ir kompetence un eksistē darba grupa, kas risina jautājums par drošības padomas reformu. Ģenerālsekretārs atkal atkārtoja, ka viņš plāno sadarboties ar dalību valstīm, lai turpinātu. Vairākas dalību valstis uzskata, ka būtu pareizi palielināt drošības padomas dalību valstu skaitu, nemainot veto tiesības. Ir arī citi varianti, ka varētu sākārt mainot veto tiesības, bet šobrīd dalību valstis lemj par to. Mēs paši veicam reformas, kas ļautu harmonizēt nolīgumus, lai mūsu darbiniekiem būtu tādi paši noteikumi par darbu un atalgojumu, tā, lai viņus motivētu. Cenšamies arī klimatu pārmaiņu jautājumus risināt ar ANO reformu, jo esam atklājuši, ka šādā veidā varēsim kopā panākt ļoti labus rezultātus. Un šobrīd, nu jau esam panākuši risinājumu, kad ir, kad klimata pārmaiņu jautājumi tiek diskutēti un lemti politiskajā līmenī. Bet, protams, paliek spēkā fakts, ka ir nepieciešams turpināt darbu, lai vienotos par globālo pārvaldību klimata pārmaiņu jomā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir sadarbojusies ar mums ļoti veiksmīgi attiecībā uz CO2 samazinājumu, bet jautājums par samazinājumu, par pielāgošanos, viss šie jautājumi joprojām paliek spēkā un tie ir vajadzīgi, lai panāktu kopīgo risinājumu. Tad izskanēja vēl viens jautājums par sadarbību starp atsevišķām dalību valstīm, ja vien es pareizi sapratu. Mēs šobrīd strādājam ar ANO un Eiropas Savienības sadarbības ietvaru, bet ir skaidrs, ka mēs varam sadarboties vēl veiksmīgāk un gūt lielāku labumu mēs varam veiksmīgāk izmantot savu resursus un mūsu centienus apkopot un, un apvienot. Kolēģis man atgādināja, un paldies viņam par to, ka mums ir arī Eiropas Savienības ētikas kodeks, ko Eiropas komisija ir pieņēmusi Un mums ir nepieciešams turpināt darbu šeit, lai definētu, ko īsti kurš dara un kā mēs varam izveidot un īstenot programmas, kas būs efektīvākas gan attiecībā uz izlietotajiem resursiem, gan arī attiecībā uz konkrēto prioritāro mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Nākamais jautājums bija par ANO reformām Tika jau runāts par drošības padomas reformām, bet šobrīd esam jau stiprinājuši sekretariāta lomu. Nu, ja es jau esmu runājusi par līguma nosacījumiem, harmonizāciju, un šobrīd veidojam arī atbildības mehānismu. Šādā veidā mūsu darbs būs caurskatāmāks, un mēs dalību valstīm varēsim labāk atskaitīties būsim arī lielākā mērā atbildīgi par tiem resursiem, kas mums tiek piešķirti konkrēto mandātu ietveros. Politiskajā līmenī politisko jautājumu departaments tika stiprināts ar papildu resursiem, tā lai mēs nevis tikai mēģinātu risināt pēc krīzes situāciju, kā tas ir šajā ziņāmā, bet nākotnē drīzāk mēģināt nodarboties ar konfliktu profilakse. Tādi jautājumi, kā pārtikas piegādes drošība, nabadzība un katastrofas, visos šajos jautājumos mēs turpināsim darbu, un tad ANO kļūs un turpinās kalpot par startautisku vairāku līmeņu institūciju, kas tiešām varēs darboties globālā līmenī. Paldies! Daudz deputāti ir lūguši vārdi. Mēs ierobežosim runas laiku uz vienu minūtu jautājumiem. Tānoka kungs, lūdzu. Paldies, paldies arī doktora Megera. Mēs tiešām visu vēlamies izdarīt, lai diktatori tiktu, tiktu sodīti, bet šobrīd mēs varam redzēt reālajā dzīvē, ka bieži vien ir darbojas imunitātes noteikumi, kas liedz mums īstenot tiesiskumu. Nesen uh, Sudānas prezidents drošības padomes rezolūcijā uh, viņš tika apsūdzēts, bet šī apsūdzība netika, netika īstenota. Un tad jautājums ir, ko jūs darat, lai krimināla tiesību starptautiskā dimensija tiktu īstenota praksē? Paldies, Andrikienes kundze. Paldies. Paldies. Man ir eh, lūgums, lūdzu komentējiet ārkārtīgi svarīgi jautājumi, gan ANO svarīgi, gan arī Eiropas Savienības. Eiropas Savienībai svarīgi jautājumi. Tas ir saistīts ar konfliktu Gruzijā. Jūs noteikti atceraties, ka ANO novērošanas misija uh, Gruzijā tika apturēta, jo veto, jo Krievija izmantoja veto tiesību drošības padomē. Pēc tam Eiropas Savienība un ANO turpināja sadarbību un pirms kāra starp Gruziju un Krieviju gan Eiropas Savienība, gan ANO ļoti efektīvi strādāja šajā reģionā. Un tad jautājums ir, kā būs nākotne, un Jautājums ir, vai jūs uzskatāt, ka līdz šim mūsu, mūsu darbs Gruzijā ir bijis neveiksmīgs? Vēl viens jautājums ir, kā ar Kosovu, vai jūsuprāt mēs varētu mācīties no notikumiem Gruzijā un veiksmīgāk darbotos Kosovā? Paldies, tagad Gerero kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, pa, Mihiro kundze, šobrīd sasniedzot eh, tūkstošgadu mērķu sasniegšana ir tādā pat situācijā kā krīze, taču politiski mēs atbalstām eh, daudz multilaterālismu un apvienoto nāciju stiprināšanu, kā jau mēs redzējām nesen eh, lielais samits par klimatu pārmaiņām. Un, un um, kā mēs to arī redzējām, eh, drošības padomē dalība un valstu vadītāju E, kopā sanākšanas reizē, reizē, un mums ir nepieciešams tūkstošgads mērķu sasniegšanai svarīgs politisks impuls, lai mēs varētu pabeigt nosprausto mērķu sasniegšanu, to mērķu, ko mēs nospraudām pirms praktiski desmit uh, gadiem, un vēl pieci gadi mums ir atlikuši, lai mēs iznīdētu nabadzību pasaulē. Paldies! Madame Matera. Matera kundze, nākošais runātājs. Sì, Presidente, colleghi tutti, Madame Giro. Es priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, es uzstājos, lai uzdotu jautājumu un lai pateiktos. Esmu vicepriekšsēdētājs sieviešu tiesību komitejā un e, esmu tautas partijas locekli, pārstāvu Itāliju un ļoti patīkami iepazīties ar sievieti, kur simbolizē Āfriku Eh, individuālo tiesību aizsardzību Āfrikā, it īpaši sieviešu tiesību aizsardzību Āfrikā. Asim redzot, tas bija tikai ļoti labi vārdi, ko jūs teicat, bet tie, diemžēl, netiek iztolkot angļu valodā. I repeat everything? Ok. Man atkārtot visu, ko vajadzēja labi? Ok. Allora, prezidente. Labi, tad es atkārtošu vēlreiz, godājumie kolēģi, es uzstājos šoreiz. Vai jūs man tagad dzirdat? Es uh, nevēlos uzdot jautājumu, bet pateikties par to, ka esat kopā ar mums. Es esmu vicepriekšsēdētājs sieviešu uh, lietu komitejā, FEM komitejā, es pārstāvu Itāliju, es esmu gandarīta par iespēju tikties ar sievieti, kura simbolizē Āfriku, kura simbolizē Āfrikas progresu, sieviešu tiesības Āfrikā it īpaši. Jūs esat šeit kā viceģenerāls sekretārē apvienotajās nācijās, ģenerāls sekretāra vietniece, un jūs esat atzīta no starptautiskās sabiedrības puses tādējādi arī atzīstot, ka Āfrikā ir es, Āfrikā arī ir tiek paveikts darbs sieviešu ties, eh, tiesība aizstāvībā. Un pirmajā konferencē par eh, pret vardarbību pret sievietēm jūs arī bijāt klātesoša. Un man bija tas gods. Eh, pieaicināt savus kolēģus un eh, arī pierādīt, ka Eiropa ir solidāra cīņā, par, cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Es vēlreiz gribēju jums pateikties par visu jūsu paveikto. Thank you very much. Lielas paldies, saka Megīro kundze. Jautājums par universālo jurisdikciju un starptautiskās krimināla tiesas nozīmu, vai mums ir izdevies ko panākt, lai novērstu nesodāmību. Domāju, ka tas fakts, ka mums ir šis instruments, jau nodrošina sistēmu, kā vērsties pret diktatoriem un pret viņu nesodāmību. Domāju, tas jau ir panākums. Ir virkni valstis, kas parakstījušas IKK konvenciju, un e, uzdevums, kas mūsu priekšā ir tiešām arī sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu. Nu, diemžēl, jā, jautājums par Sudāns prezidentu nav, diemžēl, atrisinājies tik veiksmīgā kārtā, kā mums būtu gribējies, jo šeit nav IKK jurisdikcija. IKT es atvainojos. Uh, Bet šī starptautiskā krimināla tiesa un sākotnējās tiesu struktūras var sākt rītos. Mēs zinām Hāgas tiesu, zinām kriminālu tribunālu Rondā. Redzējām, ka tika izteikts apsūdzības pret iepriekšējiem vadoņiem, tādiem kā Čāzu Teiloru un tam līdzīgi. Tad, tad mēs veidojam šos instrumentus. Šie instrumenti mums pilnīgi noteikti palīdzēs vērsties pret diktatoru nesodāmību. Tātad galvenais ir sadarboties. Un ģenerālsekretārs ir vairāk kārt atkārtojis lai Sudāna uzsāktu sadarbību. Mēs zinām, ka ir atsevišķi pasākumi, kas īstenot arī Āfrikas Savienības ietvaros, lai risinātu šo jautājumu, bet mēs, protams, visi un arī ģenerālsekretārāts gaida un cer, ka turpināsies eh, šī cīņa pret nesodāmību. Konflikta novēršanas centieni Gruzijā. Es domāju, ka ANO darbs un sadarbība ar Eiropas Savienību, starp Eiropas Savienību un ANO nav gluži vērtējums kā neveiksmi šai valstī. Mēs uzskatām, ka visas iesaistītās puses ir uzņēmušās atbildību darīt to, kas ir viņu uzdevums, lai pārliecinātos, ka šajā reģionā ir miers un stabilitāte. Par tūkstošgadus mērķiem nākamgad. Jūs pareizi konstatējāt, ka mēs nu, esam nonākuši ļoti kritiskā posmā. 2010. gads ir tas gads, kad vairs necik ilgi nebūs palicis līdz mērķu termi, sasniegšanas termiņam. Ir sasaukts jau samits, to not, noturēs septembrī nākamgad, lai īstenot pārskatu. Uh, Tas ļaus mums saprast, cik tālu esam nonākuši, no un tas ļaus arī varbūt pātrināt, sa, sa, sakoncentrēt programmas uz tādām valstīm, nu, piemēram, tā, kā Rondā, kur ir ļoti liels problēmas, tā lai varētu pārliecināties, ka tiek sasniegti šie mērķi, nu vai vismaz lielākā daļa no tiem. Tātad šis samits un nākamais gads dos mums iespēju pastiprināt resursus, kas tiek iemobilizēti cīņai. Un mans lūgums jums, deputāti, ir turpināt atbalstīt tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. Tas ir mūsu darba pašos pamatos. Un jums arī ir zinām loma šeit spēlējama. Jūs varat pārliecināties par to, ka tiek turēti solījumi, ka tiek pastiprināta sadarbība tūkstošgadus mērķu sasniegšanā. Gribu pateikties godātiem deputātei par tiem lepniem vārdiem, ko teicāt par mūsu darbu. Mums tiešām jāturpina sadarbība, tā lai mums būtu ne tikai dažas sievietes, lūk, priekšējās rindās, bet daudz sieviešu pašā avangardā. Un domāju, ka Eiropas Savienība. ANO partnerība šādu iespējams nodrošina. Mēs runājām tātad par šo dzimumu līdztiesības struktūru, uh, Tas palīdzēs mums iesaistīt eh, sievietes no dalību valstīm. Mēs tiešām vēlamies arī sagaidīt jūs deputātus ciemos pie mums un uzsākt tālāku diskusiju par šiem jautājumiem. Esam gatavi jūs informēt par visām detaļām, kas saistīta ar šo darbu. Paldies, saka priekšsādātāji, par šo atbildi. Un tagad eh, privīri kungs uz vienu minūti. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω πρώτον στις... Paldies jums par prezentāciju. Man ir jautājums. Runājot par ekonomisko krīzi. Šobrīd tiešām ir tā, ka daudzas valstis vienkārši vairs nevar uh, pildīt solījumus, kas tika doti attiecībā uz attīstības palīdzību. Vai ir kāds alternatīvs plāns ANO, lai varētu atbilstoši atbalstīt tiem, kam šīs atbalsts ir nepieciešams, kā arī samazināt migrācijas plūsmas uz Eiropu? Uh, Man ir arī jautājums par Afganistānu, vai jūs esat apmierināts to, kas ir noticis pēdējā laikā, ja esat apmierināts ar pēdējām vēlēšanām. Mēs saprotam, ka šobrīd tur ir palielinājusies sieviešu loma, bet man ir jautājums, kādi šobrīd ir konkrēti pasākumi no no puses. Nu, piemēram, Afganistānā tika pieņemts skaidrs lēmums par to, ka ir likums par to, ka vīram joprojām ir tiesības izteikt aizliegumus sievai vai ano kaut ko dara lietas labā. Nākošais runātājs Šamtis kungs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ένδειξη ευχαριστειών για την παρουσία της. Paldies! Man arī ir daži jautājumi. Manuprāt, ir jāizmanto to, ka Megiro kundze ir klāta un jāuzdod visi jautājumi. Mēs saprotam, ka startautiskās problēmas tik tiešām ir startautiskās problēmas, un tāpēc ANO loma ir ārkārtīgi svarīga. Pirmais jautājums ir par Eiropas Savienības lomu. Vai Eiropas Savienība politiski virzās pareizajā virzienā? Runāja tieši par ANO politisko lomu, vai ANO politiskā loma tiek stiprināta šobrīd? Nu, piemēram, ja mēs runājam par Kopenhāgenes konferenci, par klimatu pārmaiņām, par ieroču neizplatīšanas nolīgumu, ko var Eiropas Savienība darīt lietas labā, lai šī politiskā loma ar vien paplašinātos. Otrais jautājums. Trešajā sadaļā nolīgumā ir teikts, ka pastāv iespējas rīkoties nacionālajā līmenī, lai izvairītos vai arī apkarot korupciju. Mēs tieši runājam par Jums, jums, jums bija tiesības runāt tikai vienu minūti, līdz ar to jūs nedrīkstat turpināt, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vairāk šeit ir Migro kundze, es gribēju uzdot Kolbrēt kundze jautājumu. Tad, kad viņš darbojās Afganistānā, viņš uzrakstīja par, par kļūmēm un krāpšanu vēlēšanu procesā tika nodots ziņojums, bet pēc tam viņu atlaida. Tagad zinām, ka tiešām šīs vēlēšanas bija netaisnīgas. Un ja jau, piemēram, šādi cilvēki no Afganistānas, kas tiek sodīti par to, ka norāda uz kļūmēm, tad jāsaka, mēs negribam viņus klausīties, tad varbūt mēs uh, faktiski uh, apdraudam savus Amerikas un Brītu darbiniekus, kas darbojas šajā reģionā. Un tāpēc gribētu zināt, kāpēc Obre Obrecht kungs tika atlaists. Pēdējais jautājums Van Orden kungam. Uh, thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji. Migēro kundze. Gribēju vēl vienreiz runāt par tirāniem un diktatoriem. Starptautiskā sabiedrība šķiet neprot īsti par tiem cīnīties. Šo jautājumu uzdodu tāpēc, ka Jūs, jums ir pieredze ne tikai jāno, bet esat pirms tam strādājis arī kā Tanzānijas ārlietu ministru un esat darbojusies arī Dienvidāfrikas attīstības padomē. Jūs toreiz strādājāt Zimbabves, jūs bijat arī Zimbabves vēstniecībā Londonā, toreiz eh, simtiem tūkstošiem cilvēku parakstīja petīciju, lai sadep aktīvāk darbotos pret, eh, dem, pret demokrātijas traucējumiem Zimbabvē. Kāpēc gan nav efektīvāk bijis starptautiskā sabiedrība risinājis, piemēram, tādiem kā Mugabe un tīpaši kāpēc, piemēram, arī Āfrikas valstis nav atbalstījušas, piemēram, Zimbabves eh, iedzīvotājus, lai atbrīvotos no šī tirāna? Merci. Lielas paldies. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Uz to pastāv ETKO ģenerāldirektors. Thank you very much, madam. Lielas paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka devāt mums šo iespēju arī teikt pāris vārdus. Miģero kundze ir tikusies ar diviem komisāriem, Ferēra Valners kundzi un Guhta kungu, un man ir eh, tas prieks konstatēt, ka jūs esat šī kas esat otrā ANO svarīgākā persona, esat eh, tomēr ieradusies šeit Briselē un esat gatavi runāt ar mums par partnerību, attie, partnerattiecībās ar Eiropas Savienību un ANO. Nu, diena šī sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, gan finansiāli, gan citādi. Mēs runājam par 1,2 miljārdiem 2000. Eh, Pasūtie gadā, kur ir 676 miljoni attīstībā un 400 miljoni eh, dažādām krīzes situācijām. Neskatoties šo finansējumu, tomēr ļoti svarīgi eh, pat, tiesvaru partnerības aspekti, kas iet pāri finansiālajiem, piemēram, politikas darbs, normatīvais darbs. Parasti tas nenoved ne pie kādiem milzīgiem kontraktiem, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un kopīgiem spēkiem strādāju pie tādiem jautājumiem kā dzimuma līstiecība, klimats, vidas aizsardzība, pārvaldības jautājumi. Mums ir izdosies ietekmi daudz vairāk pastiprināt. Šī vēsts būs daudz spēcīgāk nekā, ja mēs to nosūtīsim katrs atsevišķi. Priecājamies par šo ceturto ziņojumu. Tas ir izvērties par ļoti, par, par ļoti pamatīgu ziņojumu, un te mēs jau runājam plašā mērogā par pēckrīzes atjaunošanas darbiem. Tiek veikt tādu kā inventarizāciju, konstatēts padarītājs, un tas pilnīgi noteikti mums parāda, cik svarīgi ir šī komunikatīvie instruments, kas pastāv starp abām institūcijām un uh, dalību valstīm. Šajā ziņojumā tiek runāts par politiski ārkārtīgi svarīgu tēmu, pie kā esam plaši strādājuši. Pagājušā gada neatkarīgais novērtējums liecināja, ka ANO ir ekspertīze tūlītēs krīzes situācijās. Partnerības ziņojumā norādīts, ka ANO un Eiropas kopiena ir vienīga daudzpusēja dalībnieka, kas var vispusējā veidā ie, ie, iesaistīt dažādas instrumentus, tātad strādāt ar visām konfliktu pusēm, nodrošināt drošību, sociālos pakalpojumus, pārformēt institūcijas un palielināt sabiedrības spēju prognozēt un novērst krīzes. Ziņojumā skaidri un gaiši parādīts, ka esam sasnieguši partnerībā daudz vairāk nekā būtu bijis iespējams, iespējams ja būtu darbojušies atsevišķi. Esam atbildījuši lauksaimniekus ar pārtiks instrumentu. Eiropas komisija ir veikusi arī novērtējumu bieži vien. Diskusijas par šiem jautājumiem ir bijušas ļoti intensīvas. Esam palīdzējuši pārtiks instrumentu ietvaros, esam nodrošinājuši integrētu analīzi. Uh, attīstības valstīm, tostarp arī ANO dalību valstīm. Un ANO savukārt toreiz atbildēja izveidojot sadarbības koordinācijas mehānismu, ko vadīja Dēvids Navarro, ģenerālsektāra vietnieks. Un tas viss darbs kopā noslēdzās ar integrētu ieeju attiecībā uz katru valsti. Tātad pilnīgi noteikti šis arī ir, šī arī ir tāda iniciatīva, ko Eiropas komisija ir veicinājusi arī at, e, ANO īpašais svēstnieks un speciāls konsultants eh, arī ir palīdzējis dažādu dabas katastrofu gadījumos. Ir ļoti daudz piemēru, kur varam minēt sadarbības piemērus - Irāka, Sudāna, Grūzija un tā tālāk. Augstu vērtējumu šo ziņām arī tāpēc, ka tas nodrošina pārskatāmību. Tas labi parāda, kā iespējams proaktīvi sadarboties un komunicēt darot to vispusīgā veidā. Domāju, ka šī, lasot šo ziņojumu, lasītājs saprot, cik ļoti dažādi ir šīs čautnes, kas uh, ir šai, pastāv sadarbībai, un ļauj nodrošināt atskaitīšanās funkciju projektu ietvaros. Un varbūt tieši tāpēc mūsu sadarbība arī pastāv. Tā rod jaunus veidus, kā izmantot kopienas līdzekļus, lai atjaunotu cerības un atjaunotu dzīves. Mēs cenšamies pārliecināties par to, ka no partnerības iegūstam to pašu svarīgāko, ka uzzinam, kur mums jādarbojas kopā, kā to darīt, mēs izvērtējam visas iespējas. Atsaucoties uz kritiku arī no parlamenta puses par to, ka nevienmēr bija skaidrs, kāpēc komisija izvēlējās, piemēram, mano kā partneri konkrētos projektos, mēs esam gatavi nu, piegādāt jums vadlīd, vadlīnijas, pēc kurām mēs e, vadamies tajās situācijās, kad uh, iz, pastāv šāda izvēle. Gan komisija, gan ANO izmanto savu sinerģiju, lai jebkura veida projektā sadarbība nodrošinātu pašlabākos rezultātus, un viena ļoti laba joma ir pēckrīzes atjaunošanas situācijas, kad pašā valstī kapacitātes ir novājinātas un atbalsta piegādes principi ir ārkārtīgi svarīgi. Pat ja visas donoru valstis pieņemtu lēmumu paturēt tajā pašreizējā līmenī atbalstu, kā tas noteikti šobrīd, tik un tā varētu paredzēt, ka kopējās summas tomēr ir nepietiekams. Tāpēc mums jāstrādā pie tā, lai šie līdzekļi tik izmantot pēc iespējas efektīvāk. Nedrīkstam šeit aprobežoties tikai ar Eiropas Savienību, un nano jārunā arī ar atsevišķām dali, eh, donoru valstīm. Un visbeidzot, gribēju paust interesi arī komisāra vārdā par nākamo dzimumu, ties, dzimumu līdztiesības jautājumu ģenerālsektāra vietnieku kandidatūru. Vēlamies, lai šie amatā persona tik iecelt pēc iespējas ātrāk, jo šī persona tad tālāk varēs radīt sabiedrības, pievērst sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem, pievērst uzmanību tam, kā tiek pieņemti lēmumi valdības līmenies, un tas uzlabos ANO visu sistēmu kopumā. Paldies par uzmanību. Ģenerālsekretārs, kundze, jums tagad, jūs tagad varat atbildēt uz eh, pēdējiem jautājumiem un uz komisijas sacīto. Thank you, Madam Chair. Paldies. Jautājums par ekonomisko krīzi un to faktu, ka daudzas valstis nevar uh, nodrošināt solīto attīstības, eh, finansējuma attīstībai. Te pašā laikā finanšu krīze skaidri parādīja, ka pastāv iespēja ļoti ātri mobilizēt iespējas un resursus. Paskatīsimies tagad, cik ātri mēs varējām piedāvāt stimulēšanas līdzekļus un cik, cik ātri mēs varējām šos līdzekļus savākt un izmantot. Tādā atbilstoši pastāv iespēja mobilizēt resursus, kas ir nepieciešami tūkstošgadus mērķi izpildē ģenerālsekretārs Banki mums visu laiku ir teicis, ka mums ir īstenošanas pasākumi un ir jāveido atbilstošas politikas, un šobrīd ir īstais brīdis, lai palīdzētu valstīm izkļūt no nabadzības slazda. Mēs šobrīd varam saskatīt diezgan lielas plaisas starp solījumiem un reālu izpildi, un tādēļ miljoniem cilvēku atkal kļūst nabadzīgi. Šobrīd krīzes laikā mēs varam redzēt, ka jā, problēmas eksistē, bet tai pašā laikā iespēja ir daudz, ja vien ir politiskā grība mobilizēt resursus. Jautājums par Afganistānu. Tik tiešām nevaram pieņemt to, ka sieviešu cieņa tiek apdraudēta tā, kā tas ir noticis Afganistānā. Ģenerālsekretārs skaidri teica, ka šāda situācija mēs neakceptējam, apvienotās nācijas un starptautiskā kopiena šobrīd dara visu, lai Afganistāna varētu attīstīt un izveidot institūcijas, kas īstenos sieviešu tiesības, dzimumu līdztiesību un cilvēktiesības. Par starptautiskajām problēmām tik tiešām ANO ir svarīga politiskā loma, bet te pašā laikā tā var kļūt par godīgu starpnieku atsevišķos jautājumos, Nu, piemēram, runājot par klimatu pārmaiņām, par ieroču neizplatību, kā arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar korupciju. Nu, piemēram, mēs tam runājuši divpusēji ar komitejas priekšstādātāju un varējām redzēt, ka ja tik tiešām valstis strādā, lai tiktu galā ar finanšu krīzi, tad viena no lietām, kas ir jārisina, ir korupcija. Un Uh, mēs varam redzēt arī ļoti labus piemērus daudzās valstīs, arī manā valstī, Tanzanijā. Goldbrev kungu jautājums. Vispirms pateikšu, ka ANO atzīst to, ko teica Kai Aidī kungs, ka tik tiešām Afganistānā ir notikusi krāpniecība. Un gal galā tika pateikts tas pats, ko teica Kai Aidī kungs vakardien, uh, preses konferencē. Jautājums ir, ko šeit var darīt ANO. ANO šajā gadījumā atbalstīt tehniski vēlēšanu procesu. Bet tajā pašā brīdī mēs nevarējam nodrošināt novērošanu. Un tāpēc tika uzskatīts, ka misijas interesēs būtu pareizi Golbrita kungu atsaukt no amata. Tātad jautājums nav par to, ka mēs cenšamies piesekt kaut kādas neizdarības. Nē, bet kad vakar notika sarunas ar presi, tad arī visi partneri atbalstīja lēmumu. Jautājums par, par tirāniem. Vēlos teikt, ka ANO noteikti nebūs tā organizācija, kas uzskatīs, ka tirāni var turpināt savu darbību. Es pati esmu uzstājusies vairākos formos un teikusi, ka tagad ir īstais brīdis, lai tirānu darbību apturētu. Āfrikas apvienība ir darījusi diezgan daudz ko lietas labā, un šeit startautiskā, startautiskais spiediens ir bijis ļoti veiksmīgs. Ja mēs turpināsim savu darbu, ja Eiropas komisijā, ANO panāks to, ka principi tiks ievēroti, tad tik tiešām tirāni nevarēs turpināt savu darbu. Tas arī bija viss no manas puses. Vēlos arī pateikties ģenerāldirektoram par viņa komentāru. Un mēs noteikti ņemsim vērā to, ko viņš ir pieminējis, tie resursi, kas ir jāpastiprina, un redzēsim, kā ANO un Eiropas Savienība varēs veiksmīgāk sadarboties nākotnē. Paldies! Es gribētu pateikties eh, Mīru kundzei par uzstāšanos. Un es eh, domāju, ka šovakar eh, gan ar ziņojumu, gan diskusiju palīdzību ir pierādīts, ka diskusijas starp Eiropas parlamentu un apvienotiem nācijām ir vairāk nepieciešams nekā jebkad. Mēs saskaramies ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem, un Gerero kundze mums norādīja, ka finanšu krīze maksā Āfrikai 261 miljārdu dolāru. Tātad eh, divas 1,6 reizes vairāk nekā palīdzība attīstībai, ko piešķir starptautiskā sabiedrība. Un saskaroties ar šiem ārkārtīgi nozīmīgajiem uh, Eh, izaicinājumiem ar bādu klimata krīzi un nepieciešamību veidot jaunas eh, stratēģijas un veidot resursus, stiprin. Mūsu sadarbība ir vairāk nepieciešama nekā jebkāda. Paldies jums, ģenerāls sekretārs eh, Kūdze, un paldies parlamenta deputātiem par piedalīšanos diskusijās šodien. Mūsu sanāksme ir beigusies.